Šogad mums trūkst laika, mums ir ļoti maz laika sagatavot budžetu tādā veidā, kā to esam darījuši pagātnē. 12. maijā tagad ir pēdējais termiņš eh, grozījumiem budžeta komitejā, un mums ir tāda iespēja, ka es komitejas vārdā kopā ar ēnu referentiem no dažādajām politiskajām grupām 12. maijā varu iesniegt grozījumus. Protams, laika ir maz, tādēļ iesaku uh, tikties visiem rēnu referentiem 11. maijās. Es domāju, ka mēs sagatavosim šos grozījumus, tie nebūs daudz, jo mums nav daudz darba ar to un iesniegšu šos grozījumus. Un vēl norādu, manuprāt, runa ir par diviem, trim pilotu projektiem, par solvit jautājumu, par vienotā tirgus fórumu. Šādi jautājumi mums ir jānoskaidro, un tur tad ir nepieciešama arī attiecīgi grozījumi, lai mūsu svarīgie jautājumi nepazustu. Paldies!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 izteikšos uh, īsi, vēlos runāt tikai par vienu punktu. Manuprāt, šie 236 grozījumi nenozīmē tikai to, ka mums ir krīze iekšē tirgu, bet arī nozīmē to, ka šī komiteja ļoti stipri ietekmē atsevišķas intereses, un šeit neizslēdz arī mūsu politisko grupu. Tādēļ arī skaidri vēlos ziņotājam signalizēt to, ka pastāv liela interese sasniegt kompromisus, un tiešām nav nekāda jēga uzlabot šos ziņojumu ar dažādajām atsevišķajām interesēm, vēlmēm, kas ir izteikti šajos grozījumos, jo tādējādi mums būs arī mazāka ietekme kopīgajam ziņojumam un turpmākajai iekšējā tirgus attīstībā. Tādēļ tiešām liela cieņa Greka kunga veiktajam darbam un skaidri vēlos pateikt to, ka mēs esam gatavi darīt visu, lai sasniegtu labus komentārus un neatu saūdeņotu ziņojumu. Paldies! Uh, well, if, um... Varbūt es gribētu arī kā ēnu referents savā grupā teikt dažus vārdus. Es piekrītu kolēģu teiktajam un arī Greka kunga teiktajam par to, ka ir jāfokusējas uz kaut ko noteiktu. Un man ļoti patīk, ka šis uh, ziņojums sastopas ar tik lielu interesi. Un mēs esam uzlabojuši mūsu darba profilu, un šis ziņojums ir ļoti labs piemērs tam. Es piekrītu Rošo kungam, proti šī komiteja nedomā, ka iekšējā tirgus uh, īstenošana ir uh, rokas stiepiena attālumā, ir vēl ļoti daudz darāmā un ir arī vajadzīga labāka komunikācija ar patērētājiem. Šajā ziņojumā ir daudz labu priekšlikumu, tāpēc šis ziņojums tiešām ir ļoti nozīmīgs ieguldījums. Un mums ir jāiekļauj šajā ziņojumā priekšlikumi par mazajiem uzņēmumiem un jārunā arī ar uzņēmējiem pašiem, un tas būs arvien nozīmīgāks aspekts Eiropas uh, ekonomikas attīstībā. Mēs sastapsimies ar arvien jaunām um, biznesa iespējām un jaunām uzņēmē darbības formām, un pakalpojumu direktīvā ir ļoti daudz runa par to, ka uh, maziem un vidējiem uzņēmiem ir jāsaņem vairāk informācijas, lai viņi var izmantot visas iespējas, kādas pastāv. Viens svarīgs punkts, ko es gribēju pateikt par atsaucoties uz to, ko teicu iepriekš, Luis Greks runā savā ziņojumā par likumdošanas paketi par iekšējo tirgu, un tas ir jāskata saistībā ar šo mazo un vidējo uzņēmumu aktu. Un līdz ar to Uh, Luija Greka ziņojuma likumdošanas priekšlikumi gūtu arī lielāku um, izplatību un popularitāti. Tā ir viena no idejām, kas ir iekļauta šajā ziņojumā. Man ir liels prieks, ka Luī ir izstrādājis um, tādu kompromisu grozījumu priekšlikumu. Un es domāju, ka es ceru, ka visi mūsu komitejā varēs arī atbalstīt šo ideju par mazo uzņēmumu tā saucamo mazo uzņēmumu aktu, proti, ka tas ir jāapvieno vienā likumdošanas iniciatīvā ar e, iekšējā tirgus noteikumiem. Jo šobrīd mēs redzam, ka Eiropas Savienības pilsoņi neizmanto visas tiesības, ko viņiem dod iekšējais tirgus. Un tas būtu nozīmīgs ieguldījums situācijas attīstībā. Un es domāju, ka uz to nevarēs pievērt acis ne Eiropas komisija, ne arī padome. Mēs dosim iespēju padomē strādāt ar vienu tādu kopēju plašu likumdošanas priekšlikumu vai paketi. Un es katrā ziņā būtu ļoti laimīgs sadarboties ar visām politiskajām grupām, lai mēs varētu, ar visām politiskajām grupām, lai mēs varētu panākt tādu vienprātību un lai šis jautājums gūtu atbalstu, kuru tas ir pelnījis. De Jonga kungs lūdzu, un pēc tam lūdzu Varbūt jūs mani nesapratāt pareizi. Mazais biznes nav tas pats, kas mazie un vidējie uzņēmumi. Es nevaru runāt šajā ziņojumā par lielo biznesu, bet runājot par maziem un vidējiem uzņēmumiem, liels, liela daļa no grozījumiem, kas attiecās uz maziem vidējiem uzņēmiem, tos es akceptēju, un šeit nav nekādas pretrunas. Paldies! Paldies, De Jonga kungs, lūdzu! Nē. Dank u wel, voorzitter. Uh, absoluut. Ik uh, zal... Liels paldies, priekšsēdētāj. Die, de positie van het midden- en kleinbedrijf. Jā, tik tiešām, ir tieši tā kā jūs sakat, man ļoti interesē šis jautājums, un Paldies, priekšsēdētāji. Uh, paldies Lui Grekam par ļoti labo darbu. Es gribētu sākt ar vienu punktu par šiem trūkstošajiem tulkojumiem. Gribētu atgādināt, ka politiskās grupas ir um, lūgušas pārcelt uh, iesniegšanas termiņu grozījumu priekšlikumiem Un tas nozīmē tikai to, ka tad, kad tiek balsots, tad visi tulkojumi nemaz nevar būt vēl gatavi. Un bija priekšlikums strādāt ar dokumentiem angļu valodā, un tas arī guva piekrišanu. Es gribētu tikai pateikt, ka ja mēs atceļam vai pārceļam šo uh, grozījumu termiņu, tad jautājums par tulkojumiem būs atkal un atkal no jauna. Tas būs neatrisināts, un mēs par to runāsim katru reizi no jauna. Un man jau, protams, patīk labāk lasīt vāciski nekā angliski, bet kopumā greka teksts ir tik labi uzrakstīts, ka to var ļoti labi saprast. Un otrs punkts, ko es arī gribētu jums atgādināt, mēs kā koordinātori lemjot par šo iniciatīvas ziņojumu, par to, ka tas tiks izstrādāts, mēs vienojāmies par to, ka fokusam jābūt uz to, ko Uh, iekšējais tirgus nozīmē Eiropas pilsoņiem, un, protams, ka mēs sapratām, ka visus jautājumus nevarēsim izskatīt uh, vienlīdzi, nu, no kaut kā būs jāatsakās. Mēs atkal no jauna dzirdam no pilsoņiem jautājumus, nu kāds tad mums labums no Eiropas iekšējā tirgus, un uz šo jautājumu mums ir jāatbild. Un, bet, nu, mums nebija iespēja pievērsties, piemēram, nodokļu jautājumiem vai daudziem specifiskiem ekonomikas jautājumiem, jo tie ir saistīti ar citām politikas jomām, nevis ar šo pilsoņu jautājumu par labumu no iekšējā tirgus. Un es piekrītu arī sacītajam, ka šobrīd finanšu krīzes gadījumā, kā deputātiem, mēs protams, gribam atbildēt arī uz jautājumiem par finanšu krīzes efektu un ietekmi, bet nu, tas šajā brīdī nevienmēr ir iespējams. Un es gribētu aicināt kolēģus uh, nu, proponēt, reklamēt mūsu uzskatus izplatītos, informēt cilvēkus par to, ko dod iekšējais tirgus. Mums jau ir Tūnas kundzes ziņojums par ekonomiku un iekšējo tirgu, un arī tur bija daudz vietas atvēlēts ekonomiskiem jautājumiem. Mēs nevaram arī šeit veicināt dubultošanos bez vajadzības. Un es gribētu uzsvērt, ka ekonomikas politika un politika cilvēku labā tie nav, uh, tās nav divas nesavietojamas lietas. Tas palīdzēs mums gluži otrādi atbildēt uz svarīgiem jautājumiem, kas šobrīd nodarbina Eiropu. Un es domāju, ka mēs uh, varam arī pieņemt šo pieeju, ko piedāvā Greka kungs, un balstīties uz šo ziņojumu, un tāpēc man ir jautājums tautas uh, partijas politiskai grupai, un labi, ka Švāba kungs arī uzstāsies. Mēs te vēl neesam panākuši pilnīgu vienprātību par tā saucamo iekšējā tirgus aktu. Mums tomēr varbūt vajadzētu to nosaukt ka tas ir domāts pilsoņiem un pilsonēm, ka tajā ir runa par pilsoņu interesēm, protams, neatstājot aiz iekavām mazos un vidējos uzņēmumus. Jo, ja veido darba vietas, ja tiek piedāvāti pakalpojumi, tas ir tas, ko pilsoņi izjūt pirmām kārtām un uzreiz uh, Un es gribētu varbūt tomēr aicināt tautas partiju um, nu, atbalstīt šo pieeju, jo iekšējais tirgus pilsoņu labā, pilsoņu vajadzībām tas nav skatāms kā pretruna sekmīgai ekonomikas politikai. Paldies! Uh, Mr. Schwab and then Mr. Karas. Švāba kungs un tad Karas kungs, paldies. Es atvainojos, ka es neierados laikā. Es biju ekonomikas komitejā, kur notika balsošana. Un Es gribētu teikt paldies Greka kungam par labo sadarbību. Teksts ir ļoti sabalansēts, līdzsvarots, un Greka kungs tiešām ieguldīja ļoti daudz darba tā izstrādē. Mēs daudzos jautājumos satuvinājāmies, mēģinājām arī papildināt Greka kunga ziņojumu ar saviem grozījumiem, un tagad dokuments ir vēl labāks. Un Gebhards kundze ļoti pareizi norādīja, tas ir svarīgs horizontālais ziņojums, kas papildinās arī Monti ziņojumu. Un runa ir par iekšējā tirgus stiprināšanu, un parlamentam, protams, savs viedoklis ir jādara zināms. Es domāju, ka šis jēdziens Single Market Act nu, tas nav tik vienkārši apvienojams ar mazā biznesa aktu. Tāpēc mēs gribētu tekstā izdarīt dažus nu, grozījumus un runāt tiešām par to, ko pilsoņi un pilsones uh, darba ņēmēji iegūs no iekšējā tirgus Un mēs arī vienojāmies ar Karaskungu par dažiem grozījuma priekšlikumiem, sevišķi es runāju par uzlabojumiem no 22. līdz 24. pantam. Paldies! Uh, Paldies, Švāba kungs, Karas kungs, lūdzu. Priekšsēdētā kungs, referent kungs, arī es gribētu atvainoties, es biju viens no iniciatoriem ekonomikas komitejā par Un uh, man, es, man tur bija iniciatīvas ziņojums par svarīgu jautājumu, tāpēc es arī šodien nokavējos. Arī es gribu teikt paldies Greka kungam par viņa ļoti tādu atvērto um, pieju strādājot ar šo ziņojumu. Un tur, kur mums bija grūtības nonākt pie kompromisa mūsu politiskās grupas ietvaros, un tas jau nav nekas sevišķi tā mēdz gadīties, bet jūs, Gebhardis kundze, jūs pareizi pateicāt, jūs apsveicāt referentu ar to, ka viņam ir izdevies atrast rast līdzsvaru starp ekonomiskajiem aspektiem iekšējā tirgū un pilsoņu interesēm. Tieši tā ir. Šeit nav vērojama pretruna, un tas ir arī labi redzams ziņojumā. Tieši ap šo jautājumu, ap šo lietu grozās jautājums pilsoņiem un uzņēmumiem nevar būt atšķirīgas intereses. To tā nedrīkst pieļaut, ka šāda situācija iekšējā tirgu izveidojas. Es nevēlos, lai šāds konflikts pastāv, jo tas neatbilst iekšējā tirgus raksturam un būtībai. Mums ir izdevies ar šo ziņojumu um, raidīt signālu, Un es domāju, ka mums izdosies pārliecināt pilsoņus par to, ka iekšējais tirgus tas ir kaut kas vairāk nekā tikai um, tas nav adresēts tikai pilsonim, bet, bet tas, tas ir viens no būtiskākajiem elementiem, kas raksturo iekšējo tirgu. Un tiešām ir jāizvairās no tā, ka rodas iespējas, ka ekonomiskās intereses nesaskan ar pilsoņu interesēm. Jo iekšējais tirgus rada nodarbinātību, veicina ekonomikas attīstību, dod pilsonim iespēju izmantot virkni ļoti vērtīgu brīvību. Un mēs nevaram reducēt pilsoņus vai uzskatīt tos par kaut kādu tādu atsevišķu grupu. Sociālā tirgus ekonomika ir noteikusi, ka viens no mērķiem ir pilnīga, simtprocentīga nodarbinātība, un par to ir runa arī šajā ziņojumā. Bet mums ir jā intensificē iekšējā tirgus attīstība. Un vakar mēs diskutējām par to, ka iekšējam tirgum varētu noderēt vēl virkne jaunu brīvību. Mums ir tā saucamās četras raksturīgās brīvības, uh, bet tās taču arī ir iespējams attīstīt, un es domāju, ka to vajadzētu darīt. To, tās ir iespējams paplašināt. Šeit nevajadzētu konstruēt konfliktu, kas, ne, kas ir pretrunā iekšējā tirgus būtībai. Un otra lieta. Mēs esam arī skaidri pateikuši, ka Mums ir vajadzīga laba komunikācijas stratēģija, lai pilsoņiem būtu lielāka skaidrība priekšējā tirgus dabu, jo pilsoņiem nevienmēr ir zin, zināms, kāda ir iekšējā tirgus pievienotā vērtība. Dalībvalstīs pat citreiz var dzirdēt, ka iekšējais tirgus kaut ko uzspiežot dalību valstīm un tikai kavē dalību valstīm attīstīties, bet tas taču ir, tā taču nav. Mums ir jāreklamē, jāpopularizē četras brīvības. Un pēdējā lieta, ko es gribēju tagad pateikt, vakardien mums mēs runājām par daudziem grozījumu priekšlikumiem, vairāk nekā simts ir iesniegusi mana politiskā grupa, un es skatījos arī, kā šo skaitu var samazināt, lai tuvinātos kompromisam. Un mēs centāmies kopā ar referentu komunicēt tā, lai tā, ka mums vakar izdevās vairākos ļoti nozīmīgos jautājumos um, vienoties par alternatīvām, vai mēs arī centāmies apvienot um, vairākus pantus, bet šis teksts vēl nav jums pieejams, tāpēc es gribētu lūgt pēc iespējas ātrāk piesūtīt visiem komitejas dalībniekiem mūsu vakar sagatavoto tekstu, lai Jūs visi varat ar to iepazīties un sniegt savu novērtējumu, jo mēs esam no vienas puses panākuši vienošanos par citiem um, tādiem kā kompromisu priekšlikumiem mums jau ir referenta piekrišana, bet, protams, ka mums vajadzētu tos arī apspriest šajā komitejā. Es labprāt uzklausīšu jūs viedokļus. Paldies! for your constructive. Lielas paldies par jūsu konstruktīvo pieeju. Jā, tikai viens teikums, jo vēlos pievienot vienu punktu. Iespējams, ka vēlos arī mazliet izteikt humoristisku piezīmi. Līdz šim neapzinājos to, ka uzņēmēji un menedžeri nav pilsoņu un iedzīvotāji. Well, I think arguably everything we do is for citizens. Hope... But, uh...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 que basicamente estou de acordo com o que disse o relator. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos uzsvērt to, ka piekrītu referentu teiktajam un vēlos pievērst uzmanību diviem, trim jautājumiem, kur ir tāda kā priekšvēstur šai diskusijai. Vispārējās nozīmes sociālajie pakalpojumi. Tie radušies no solidaritātes, no solidaritātes sociālās vēstures. Tie nav radušos no tirgus vēstures. Šeit jāsacina, ka nebūtu slikti, vismaz radās tāds secinājums, ka būtu jāievieš zināmi tirgus elementi, lai labāk norganizētu sociālos pakalpojumus. Ja vēsture būtu ritējusi citādāk, Pēc tam, kad radās sociālajie pakalpojumi, tātad, ja tie būtu radušies saistībā ar tirgus kontekstu, mums būtu netaisnīgāka sabiedrība, es tā domāju. Manā valstī lielākais sociālais cīnītājs par sociālajām tiesībām blakus pensijām ir Nacionālais veselības dienests, ja šīs dienests nebūtu eksistējis, tad mums noteikti būtu augsts kvalitātes veselības dienas, tad būtu arī tādi, kuri būtu ļoti slikti tiem, kuri nopelnītu mazāk. Vai tie, kuri dzīvo attālākos reģionos, tas ir jāatcerās. Protams, ir dažādas problēmas, gan tehniskas, gan citas, taču ir arī ekonomiskas problēmas, ar kurām mums šodien jāsaskarās. Vispārējais nozīmes sociālajie pakalpojumi nav ekonomiski pakalpojumi. Mēs nevaram visu to, kas attiecas uz tirgu, attiecināt arī uz sociālajiem pakalpojumiem. Šeit vienmēr arī pastāv nepieciešamība pielāgoties, un šeit pastāv trīs svarīgas vērtības, manuprāt, tad, kad runājam par šiem pakalpojumiem. Pirmkārt, kvalitāte, otrkārt, efektivitāte, un treškārt, vienlīdzība. Tātad trīs vērtības, kur mums ir jāsasniedz līdzsvars to starpā. Ja mēs to nepanāksim, tad atkal būs disbalans un nebūs vienota attieksme. Efektivitātes nedrīkst tikt izspēlēta pret vienlīdzībumu lielāka efektivitāte varbūt nozīmē, ka ir mazāka efekt, eh, kvalitāte. Nu, tam tā nav jābūt, tas tā varētu būt. Šeit tiešām ir ļoti grūti atrast eh, līdzsvaru, kas mums ir ja tomēr jāizdara. Lisabonas līgumā ir teikts, cik ļoti svarīgi ir šie vispārējais nozīmes sociālajie pakalpojumi. Tas arī uzsāk šo diskusiju, tāpēc arī mēs par to diskutējam šodien. Juridiskie un ekonomiskie instrumenti pagājušo 15 gadu laikā, kā publiskie partnerības, rada jaunus aspektus šajās diskusijās. Tagad mēs vairs nediskutējam par šiem pakalpojumiem, nepieminot šo publisko partnerību. Taču vēlos noslēgumā vēl pieminēt subsidiaritāti. Tam ir jābūt mūsu pēdējam patvērumam. Katra valsts var teikt, ka tas attiec subsidiaritē, tāpēc es neatbalstu to, ka kopienas līmenī notiek regulēšana. Mums, mūsu uzdevums ir organizēt pašiem savus sociālos dienestus, to mēs varam darīt. Taču es domāju, ka mums ir jāvadās pēc tā, ko 2007. gada padome ir pasludinājusi proti ka ir kopienas principi un kopienas vērtības šajā kontekstā, un mums pie tiem ir jāpieturās. Tad, kad mēs vēlamies definēt to, kas īsti ir sociālajie pakalpojumi, manuprāt, tas būtu labs diskusijas pamats. Paldies! Uh, Paldies! Šmita kungs lūdzu. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, te mēs staigājam pa mīnu lauku, jo tas ir tāds ļoti delikāts jautājums. Es piekrītu daudz kam, ko teica referents, un es ceru, ka jums arī izdosies šķērsot šo mīnu lauku bez dzīvības briesmām. Es domāju, ka sociālās intereses ar to daudzos gadījumos ir domāta tāda pārobežu sadarbība, kur noteikti nav panākts viss, kas ir iespējams. Mobilitātes tiesības netiek īstenotas un daudz, kas ir nobloķēts attiecībā uz pacientu mobilitāti. Um, Tātad es runāju, kā jūs saprotat, par veselības pakalpojumu nodrošināšanu un labāku veselības pakalpojumu piedāvāšanu Eiropas pilsoņiem. Un manā valstī es nāku no tādas mazas valsts Eiropas ziemeļos. Um, šie jautājumi bija ģimenes atbildībā gan nabadzība, gan rūpes par veciem ļaudīm, gan bērniem. Tas viss notika ģimenes ietvaros, bet tas viss tagad ir mainījies. Valstīm, vietējām pašvaldībām, reģionālajām uh, valdības līmeņiem tiem tagad ir atbildība par šīm jomām. Un naudu ieņem nodo, iekasējot nodokļus. Protams, tas ir subsi subsidiaritātes princips. Un mums, protams, šajās jomās ir arī Eiropas Savienības līmeņa noteikumi un likumi. Manā valstī, piemēram, atkritumu apsaimniekošanas direktīva netiek pildīta, to nepilda vietējās pašvaldības, kurām tas ir jādara. Arī valsts iepirkuma ziņā ir problēmas. Es domāju, ka jomā, par ko mēs runājam šodien, par šiem vispārējais nozīmes pakalpojumiem, uh, situācija varētu būt vēl ļaunāka, ja mēs mēģinātu šo protokolu kaut kā interpretēt nepareizi. Mums tas ir jādara ar saprātu. Un es redzu, ka daudzi kolēģi domā šeit, ka ja mēs gribam modernu Eiropas Savienību, tad Nu, vajadzētu, vajag atkal un atkal atkārtoties runāt par sociāliem jautājumiem un tādā veidā popularizēt Eiropas Savienību, bet manuprāt tā nav pareizā metode, vismaz ne manā valstī, sakrunātājs. Mēs paši cenšamies atrisināt šos jautājumus pie sevis. Vietējā pašvaldība var noteikt un pildīt noteiktus likumus gan attiecībā uz bērnu, gan vecu cilvēku aprūpu, gan arī veselības uh, pakalpojumiem. Un ja vietējai pašvaldībai ir iespēja atvēlēt lielāko daļu līdzekļu veco cilvēku aprūpē, nu kāpēc, lai viņi to nedarītu? 32% um, no nodokļiem tiek ieņem, tie tiek izlietoti vietējās pašvaldības vajadzībām uz vietām. Šis jautājums to nevar tā um, risināt lielās līnijās vai ar kaut kādiem um, tādiem ļoti kategoriskiem pasākumiem. Es uzskatu, ka ir jābūt piesardzīgiem. Un noslēgumā es labprāt uzklausīšu visus labos argumentus, bet vēlreiz gribētu uzsvērt, ka šajā jomā nav gana daudz izdarīts pārobežu sadarbības attīstībā. Paldies! Kampera kungs.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 īsumā raksturošu komisijas pieeju šajā jautājumā par sociālajiem pakalpojumiem un runāšu arī par gada programmu. Mēs piekrītam Abāda kungam un arī citiem runātājiem par to, ka sociālajie pakalpojumi ir nozīmīgi mūsu sabiedrībā un veicina kohēziju, veicina arī solidaritāti un sadarbību. Komisija savā ziņojumā 2008. gadā uzsvēra, ka šie sociālie pakalpojumi uh, rada pozitīvu efektu un ir pelnījuši visnotaļ lielu uzmanību. Un tagad es gribētu pievērsties jautājumam, kāpēc šie pakalpojumu, to organizāciju un finansējums pirmām kārtām ir dalībvalstu pārziņā, izpildot Eiropas Savienības noteikumus. Šajā procesā um, dalībvalstu, dalībvalstis ir piemērojušas dažādas metodas un procedūras, piemēram, izmantojušas Uh, pakalpojumu eksternalizāciju, ļaujot pakalpojumus piedāvāt privātajiem, un uh, šie pakalpojumi veicina ekonomisko aktivitāti un reģionu kohēziju. Pie pakalpojumi, kas tiek piedāvāti bez peļņas, uh, veicina sociālo stabilitāti un uh, tie nav uztverami vai saucami par ekonomisku aktivitāti. Un es gribētu uh, varbūt novērst tādus kā pārpratumus vai nesapratni. Cilvēki bieži domā, ka sociālie pakalpojumi ka tiem ir jānoved pie liberalizācijas, pie pakalpojumu liberalizācijas, bet tā nav. Valstu iestādes dalību valstīs var piemērot īpašas tiesības vai piešķirt īpašas izņēmumu tiesības noteiktiem eh, pakalpojumu piedāvātājiem. Un vēl viens pārpratums Eiropas Savienības noteikumu novedot pie deregularizācijas, bet arī tā, tas tā nav. Ierobežojumi ir pamatoti, tie ir nepieciešami un tiem ir daudz vispārēja rakstura pamatojumu. Uh, Un vēl viens pārpratums par privatizāciju. Eiropas Savienība it kā uzliekot pienākumu privatizēt šos pakalpojumus, bet tā nav. Tas absolūti neatbilst patiesībai. Un pēdējais, ko pārpratums, ko es gribētu novērst, proti, ka valsts iepirkuma normas uh, automātiski novedīs pie tā, ka pakalpojumu samaksa samazināsies, ka tie kļūs lētāki. Bet tā tas nav visos gadījumos. Ir iespējams ieviest kvalitātes prasības sociālajiem pakalpojumiem, tiem ir jāatbilst noteiktiem priekšnoteikumiem vai kvalitātes rādītājiem, bet eh, ar lētumu tam nevienmēr ir kāds sakars un sociālo pakalpojumu raksturojums kopumā. Tas ir ļoti komplekss jautājums. Te ir gan jārunā par finansējumu, valsts iestāžu sadarbību, un šī uh, sociālo pakalpojumu pakete ir tieši saistīta ar valsts finansējuma tā saucamo paketi. 90% no izmaksām, ko rada sociālajie pakalpojumi, tos sedz no valsts līdzekļiem, un valsts Iepirkuma direktīva atsevišķu vietu ir atvēlējusi sociālajiem pakalpojumiem. Par to var izlasīt papildinājumā vai pielikumos. Un, nu, protams, pasaulē nekas jau nav ideāli un grūtības un nesaprašanās un dažādi pārpratumi joprojām pastāv. Un komisija 2007. gadā savā ziņojumā minēja jautājumus, kas atkal un atkal tiek uzdoti no iesaistīto personu un organizāciju puses, arī tieši par sociālajiem pakalpojumiem un mēs centāmies piedāvāt operatīvus risinājumus, atbildot uz jautājumiem. Runājām cita starpā par pub, publisko un privāto partnerību un citiem jautājumiem. Runājām par apmācības iniciatīvu pašvaldību darbiniekiem, kas ļautu tiem labāk strādāt ar šo likumdošanu par šo leksus speciālis, nu no tā liederību sociālajā jomā mēs mazliet apšaubām. Mēs domājam, ka sociālajā jomā var piemērot īpašus tādus uh, noteikumus, kas var būt pamatoti, it sevišķi, ja to rāda līdz šim izdarītā novērtējums, bet sociālās aizsardzības uh, komiteja arī ir izstrādājusi secinājums par to, kā šī joma attīstās Eiropas Savienībā. Ir piedāvājusi arī alternatīvas, ir runājusi un rakstījusi par sadarbību uh, valsts iestāžu uh, starpā Uh, sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā, un mēs uh, pastāvīgi kontaktējamies ar iesaistītajām pusēm, cenšamies turēt roku uz pulsa, un, kā teica priekšādātājs, uh, mēs tiešām izstrādājam šo kvalitatīvo ietvaru, uh, sociālajiem pakalpojumiem un vispārējās interesi sociālo pakalpojumu kvalitatīvais ietvers jau tiek uh, veidots, mēs ar to strādājam, un es ceru, ka tiksim arī labu gabalu uz priekšu. Un Beļģijas prezidentūra ar komisijas atbalstu organizēs ļoti svarīgu tādu fórumu, informatīvu pasākumu kolēģiju. Tāpat darba programmā ir runa par citām iniciatīvām, par tā saucamo altmarka paketi. Um, bet tas būtu šobrīd viss. Paldies! Lielas paldies!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 priekšsēdētāju vēlos atvainot Vespers kundze, viņš šobrīd piedalās balsošanā citā komitejā un tādēļ nevar piedalīties un lūdza pārstāvēt viņu. Viņa sirsnīgi pateicis veiktajam darbam, kuru Foksa kungs ir veicis. Viņa apsveic to, ka Foksa kungs ļoti skaidri ir pievērsies uzdevumam saistībā ar patērētāju aizsardzību un nepievēršies kaut kādiem citiem aspektiem, bet koncentrējies tiešām uz šo jomu. Viņa arī piekrīt tam, ka šis disbalans, kas pastāv starp pārtikas apgādes ķēdes dalībniekiem, tirgotājiem, ražotājiem, patērētājiem, ka mēs diskutējam par šo jautājumu, un viņuprāt ir ļoti svarīgi šo disbalansu likvidēt. Viņa apsveic arī lielāku pārskatāmības ieviešanu šajā jomā mūsu politiskai grupai. Tas arī ir ļoti svarīgs un ļoti liels jautājums, jo tādējādi radītā atkarība šajā sektorā par to ir jārunā. Un tā ir arī skaidri jāparāda, un tas ir iespējams tikai tad, kad tiešām pastāv šī caurskatāmība. Taču ar to nepietiek. Tā nav atbilde esošajām problēmām. Tādēļ mūsu politiskā grupa vēl izteiks veselu virkni priekšlikumu, un, manuprāt, tie ir ļoti svarīgi. Vēl viens jautājums, ko mūsu politiskā grupa noteikti vēlas ieviest, vēl nezinu kādā veidā, bet tas ir jautājums par līgumu veidiem. Jūs sakat, ka nevar vairs noslēgt vienošanos vienkārši rokas spiedienu lauksainiecībā, protams, tas ir svarīgi. Ja divi zemnieki savā starpā vienojās, tad, eh, protams, ka to var vienkārši panākt ar mutisku vienošanos, taču pastāv problēmas lielas tad, kad ir disbalans starp, piemēram, lauksaimnieku un kādu lielu uzņēmēju, ar kuru viņš veic darbības, tad mums iespējams ir jāpaskatās, lai ir tiešām rakstiski līgumi un arī ļoti skaidri tad ir jādiskutē par to, kā jārīkojas šajā jomā. Un šeit man šķiet, ka mums tiešām vēl ir nepieciešams pastrādāt un būs arī dažādas kontroversālas diskusijas un cīņas, kas jāizcīna. Taču Vesfāls kundze domā, ka šajos punktos mēs esam um, Mums būs laba sadarbība ar referentu, viņa pateicās arī par to, ka jūs visu atklāti uzklausāt, arī ja nevarat iekļaut pilnīgi visu, kas būtu nepieciešams, vienkārši tāpēc, ka mums trūkst laika, vietas saistībā ar parlamentu reglamentu, bet jūs jau teicāt, ka jūs vēl vēlties iekļaut vēl virkni grozījumu, lai nosakt visus trūkumus. Ja mēs kā politiskā grupa varam piedalīties, tā ir laba lieta, un mēs labprāt arī sadarbosimies ar jums. Paldies! Uh, thank you very much indeed, Mrs. Gephardt. Paldies, Gephardas kundze. Šmita kungs, lūdzu. Paldies. Es mēģināšu izlikties par Lējena kungu, un tas nebūs viegli. Viņš lūdz jūs atvainot viņu par to, ka viņš nevarēja ierasties. Viņš mājās veids kampaņu, viņš piedalās kampaņā, padomājiet par to, uh, Foksa kunga priekšlikumi tiek vērtēti pozitīvi. Pagājušajā nedēļā notika tāds eksperiments vai pētījums par to, kāda ir mazumtirdzniecības peļņa vienam lielam uh, Uh, uzņēmām, proti 3,17 miljārdi mārciņu. Un šobrīd zemniekiem maksā arvien uh, mazāk, bet uh, patērētājiem jāmaksā arvien vairāk. Tas nozīmē, ka šeit pastāv ļoti liela neatbilstība, bet procesā ir jāiesaista pilnīgi visi iesaistītie. Uh, lai varētu nodrošināt taisnīgu atlīdzību lauksaimniekiem. Ir jāievēro caurskatāmības princips komerciālajā praksē, un Lejenkungs sevišķi priecājas par to, ko Foksa kungs min par pilsoņu pārstāvi jeb ombudu. Un uh, eh, Laina kungam būs divi grozījumi priekšlikumi, viens par tirzniecības vai komerciālo praksi, par negodīgu praksi, par konkurences izskropļojumiem šajā piegādes ķēdē. Un vēl Lēnkungs ir pārliecināts, ka šīs diskusijas palīdzēs um, pavirzīt procesu uz priekšu, uzlabojot arī sadarbību starp mūsu komiteju un lauksaimniecības komiteju un aicina arī piedalīties visus, kas var 4. maijā lauksaimniecības komitejas uzklausīšanā. Paldies! Yes, well, Mr. Land isn't the only one who's, um, uh, who's involved in the UK election campaign, I can assure you. Mm -hmm. Es pilnībā jums piekrītu. Paldies! Rūleres kundze. Es arī esmu ēnu referente. Es runāšu īsi. Arī man patīk, ka ziņojumā ir runa par jautājumiem, par kuriem mēs runājam tieši šajā komitejā. Es domāju, ka IMCO komitejas uzdevums ir runāt par ombudu un iesaistīt arī patērētāju aizsardzības jautājumus, pievienot tos viņa eh, kompetences jomai. Gribētu teikt paldies par šo ziņojumu. Tā ir laba bāze turpmākajam darbam. Tajā atspoguļojas līdz šim gūtās atziņas arī par negodīgo tirzniecības praksi. Ar šo dokumentu tiešām var strādāt un arī sadarboties ar lauksaimniecības komiteju. Paldies! Paldies! jaunās tehnoloģijas brīnumi. Paldies! Es ļoti priecājos šodien būt šeit, jo uzskatu šo atbalsta pakalpojumu rīcības plānu par nevis vienkārši piemēru sadarbībai starp parlamentu un komisiju, bet daudz nozīmīgāku lietu. Pēc 2007. gada iekšējā tirgus pārskata tika veikts pētījums, kurā tika atklāts, ka ne pilsoņi, ne biznesa pārstāvji nezin, kur meklēt padomu, kur konsultēties par kopējā tirgus iespējām. Un um, bez tam vēl tika konstatēts, ka šis tāds nepārskatāmais pakalpojumu piedāvājums uh, bija tāds diezgan sadrumstalots, nebija iespējams kontaktēties, nebija saprotams, uh, kādu programmu kādai vajadzībai var izmantot, nebija skaidrības par situāciju kopumā, kā tikt galā ar konkrētām problēmām konkrētā sektorā. Un tagad mēs cenšamies īstenot šo vienotā tirgus atbalsta pakalpojumu rīcības plānu. Es gribētu sākt ar to, ka uzdevums nav viegls. Ir jāsaprot, ka mēs darbojamies jomā, kurā sadarbojas neatkarīgas vai suverēnas teritorijas, kur sadarbībai ir jābūt brīvprātīgai, un komisijai ir sevišķi svarīgi, lai mums būtu tā budžeta atbalsts, lai mums būtu budžets, ar ko īstenot savas aktivitātes un arī informatīvos pasākums. Nākamo lūdzu. Tātad ir trīs galvenās darbības jomas šajā rīcības plānā. Viens no tiem ir jautājums par to, ka jāuzlabo informēšana. Jāuzlabo arī informācijas kvalitāte, informācijai jābūt saprotamai, tāpat labāk ir jābūt, otrais punkts ir labāk jābūt iespēja, ja, lielākai iespējai saņemt pakalpojumus, saņemt padomu un ātrus problēmu risinājumus. Un trešais ir jābūt um, lielākai skaidrībai par to, kāda palīdzība, kāds atbalsts tieši ir nepieciešams, jābūt lielākai skaidrībai. Tātad šie ir tādi kā trīs pīlāri. Nākamajā attēlā tas ir par pirmo punktu, par labāku informācijas nodrošināšanu. Šeit mēs izmantojam jaunu pieju informācijā, proti cenšamies neizmantot žargonu. Tas nav viegli komisijas dienestus piespiest uh, pildīt šo punktu. Un informācijai ir jābūt pieejamai nepārtraukt un visās Eiropas Savienības uh, valodās. Tagad lūdzu nākamajā attēlā jūs redzat, kā tas izskatās praktiski. Te ir dažādas sadaļas un vai tēmas, kas ir īpaši nu, aktuālas tieši atbalsta saņemšanā kopējā tirgū. Šeit jūs redzat tādas kā astoņas galvenās tēmas, kas visvairāk interesē patērētājus. Tās visas ir saistītas ar patērētāju, pilsoņu un biznesa mobilitāti. Nākamajā attēlā mēs cenšamies izmantot piemērus no reālās dzīves, no prakses, izmantot konkrētu cilvēku pieredzēto un pieredzi, noteiktus gadījumus, stāstot pilsoņiem par to, kādas ir viņu iespējas, ko viņi var darīt. Nākamais mēs izmantojam interaktīvās tehnoloģijas piedāvājumu, pakalpojumus, lai mēs nodrošinātu atgriezenisko saikni un saņemtu novērtējumu. Un nākamajā attēlā mēs var redzēt, ka mēs uzklausām pilsoņus, mums ir adrese, uh, uz kurien var sūtīt informāciju, sūdzības un tā tālāk. Un tagad nākamais, cik tālu mēs esam nonākuši, uh, Pirmās atsauksmes ir pozitīvas, labas. Šobrīd um, portāls strādā angļu valodā, bet rudenī jau būs pieejamas arī citas valodas. Un mums būs arī reklāmas kampaņa tieši, kas notiks rudenī. Bet par to jūs saņemsiet arī informāciju. Nākamais uzdevums, kas vēl ir jāatrisina, ir divi galvenie uzdevumi. Uh, Pirmais, tādā daudz valodu vidē informāciju mums ir jāspēj aktualizēt, mums ir jābūt iespējai paļauties uz dalību valstīm, kā arī tās pildīs savu pienākumu, um, atjaunot informāciju, aktualizēt to, un tāpēc ir svarīgi, lai jūsu komiteja arī sastrādātos labi ar dalību valstu uh, valdības, valdību un iestādēm, lai mēs varētu šeit panākt progresu. Informācija jābūt konkrētai, tā nedrīkst būt arī novecojusi. Un, ja mēs zinām, kāda ir pašreizējā situācija katrā dalību valstī, tad var arī redzēt, vai vai kas vēl nav izdarīts uh, transponējot Eiropas Savienības noteikumus likumdošanā. Un mēs nevarēsim izvairīties no strādāšanas daudzās valodās. Šeit ir tiešām ļoti jāraugās uz informācijas kvalitāti. Un nākamajā attēlā mēs runājam par labāku īstenošanu. Mēs esam uzlabojuši pieejamību visiem uh, atbalsta pakalpojumiem. Un tagad mēs cenšamies labāk vai uzlabot sadarbību starp dažādiem pakalpojumu piedāvātājiem, mēģinam veidot tīklu un cenšamies atrast jaunas sadarbības formas. Viens no tiem ir piesaistīt Eirojus un tā saucamo Citizen Signpost Service. Mums tiek organizēti kopīgi pasākumi. Mēs organizējam informācijas kampaņas par solvitu Nākamais par risināmiem uzdevumiem nākotnē. Solvit ir jāpiesaista personāls no dalību valstīm un personāla atlasēji ir jābūt atbilstošai, un mēs negribam kļūt par savu sekmju vai savu labo rezultātu ķīlniekiem. Mēs gribam turpināt uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti. Vēl, kur mēs esam atklājuši uzlabojumu iespējas, ir uh, juridisko konsultāciju kvalitātes paaugstināšana. Nevienmēr juridiskās konsultācijas atbilst gaidītajiem, un mēs meklējam arī jaunas sinerģijas efekta iespējas. Um, Mēs cenšamies arī veidot tīklošanu ar dalību valstīm. Un, kā es jau minēju, arī šajā jomā ir vajadzīga labāka, lielāka skaidrība par līdz šim izdarīto un kāda ir situācija pašlaik. Mums ir pieci atbalsta sniegšanas centri Pilota projekts paredz tuvākajā nākotnē vai šī gada beigās izstrādāt tādu kā novērtējumu, ziņojumu, izmantojot atgriezenisko saikni. Pieredze tiks analizēta, tieši fokusējoties uz profesionālo kvalifikāciju, mēs to publicēsim nākamajā pārskatā par iekšējo tirgu. <clears throat> Nākamajā attēlā es domāju, ka viss šis sektors, visa šī joma informācijas apkopošana, savākšana, izvērtēšana par iekšējo tirgu. Tas viss mums palīdzēs uzlabot iekšējā tirgus pakalpojumu politiku. Un Um, te, protams, arī vēl ir iespējams daudz ko uzlabot. Un es tagad jums tā īsumā pastāstīju par to, um, ar ko jūs varat rēķināties nākotnē, un gribētu arī teikt jums paldies par līdzšinējo sadarbību un esmu pārliecināta, ka mēs eh, arī turpmāk sadarbosimies sekmīgi. Paldies! Lielas paldies, ka informējāt mēs par jaunumiem šajā jomā. Un tas ļoti svarīgi arī uh, eh, Lūija Greka kungām, tāpat Tunskundas ziņojumam par vienotā tirgus aptvērumu, ko jūs pieminējāt. Es domāju, ka mums ir jācenšas apkopot šos iniciatīvas, lai domātu par vienotā tirgus aktu, un es ceru, ka šī ideja gūs atbalstu. Mēs tieši ar Luju Greku par to runājām, bet ir redzams arī jau viņa ziņojumā, ka šīs te iniciatīvas ir ļoti svarīgas un ir ļoti nu, svarīgi integrēt šīs te iniciatīvas kopā kā to izdarīt, tas noteikti būs, tās būs diezgan um, svarīgas diskusijas. Tumskundze ir referente par iekšējā tirgus eh, rezultātiem un vispirms došu vārdu Tumskundzei. Liels paldies! Beidzot! Beidzot šī iniciatīva! Es strādāju komunikāciju ģenerāla direktorātā savulaik un, un es sapņoju par to, ka mums varētu būt šāda adrese, kurā būtu atrodama visa informācija, kas ir horizontāla un kas pieļauj tālāk padziļinātāk skatīt atsevišķos punktus. Solvit un Eirojūs iniciatīvas, tās, tās viss paredz eh, to, ka mums ir nepieciešama informāciju, mums nepieciešams milzīgs daudzums informācijas, un man nekad nebija pietiekam daudz vietas, lai to apkopot. Un es priecājos, ka tagad mums ir viena adrese, eh, kurā pilsoņi var atrast šo informāciju un tālāk padziļināt, skatīt tos punktus, kas viņus interesē. Un es ticu, ka jūs noteikti turpināsiet darbu tikpat lieliski kā līdz šim, ka jums būs sadarbība ar citiem partneriem Eiropas komisijā. Es domāju, ka tas varbūt ir arī zināmā mērā izaicinājums jums. Mēs e, parlamentārieši noteikti mobilizēsim pārstāvis savās dalībvalstīs, lai sniegtu informāciju. Un mums noteikti ir jāpopularizē šī ideja kopīgi. Es domāju, ka Tā izrādīsies lieliska platforma, lai informētu pilsoņus par informācijas avotiem. Tādējādi pilsoņi ne tikai redzēs to, kas, ko viņiem labu dod šī Eiropa un vienotais tirgus, bet viņi varēs arī to izmantot un mēs dinamizēsim kopējā tirgus darbību. Tātad šī ir iniciatīva, un rīcība, kur mēs redzam, kā mēs varam darboties gan pilsoņu, gan uzņēmumu interesēs. Mēs šodien runājām par to, vai Eiropa pilsoņiem nozīmē, ka tā nav Eiropa eh, uzņēmumiem, bet šī nu noteikti ir ideja, kas eh, būs eh, kā Eiropa visiem. Nav nekādu žargonu un nav saīsinājumu. tādiem nevajadzētu būt. Es ceru, ka mēs varēsim um, cieši sadarboties gan pie vienotā tirgus fóruma, gan pie šīs te veicināšanas. Paldies! Liels paldies! Paldies jums arī par iepriekšējo darbu! kas ir bijis ļoti svarīgs pienesums. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Varbūt es vēlētos uh, komentēt un uzdot jautājumu. Es domāju, ka šis noteikti ir svarīgs solis uz priekšu. Un lai arī jāsaka, ka es uzskatu, ka atšķirības uh, starp pilsoņiem no vienas puses un mārketinga no otras puses Un šis te SIPS and signpost service, jeb uh, firmas uh, zīmes un nosaukumi, protams, ir interesants jautājums. Es domāju, ka pie tā mums būtu jāstrādā vairāk. Jūs teicāt, ka jūs um, nāksiet klajā ar informatīvu veicinošu programmu, bet pirms jūs to darat, es domāju, ka komisijai noteikti būtu jāsaņem konsultācijas mārketinga jomā. Tālāk, kas attiecas uz Eiropu pilsoņiem, nav īsti skaidrs, kur man būtu jāvēršas, ja es esmu saskāries ar problēmām. Uh, Un varbūt te varētu būt atsevišķi portāls, ja es esmu iegādājies eh, kādu pakāpojumu un esmu saskāries ar problēmām, varbūt, ka te varētu būt atsevišķi portāls. Mums būtu jāpiedāvā tāda kā pieeja atsevišķai vietai, kur būtu runāts par pilsoņu problēmām, un tad būtu saikne uz iespējamiem risinājumiem vai vismaz informācija par to, kā atrisināt šos eh, risinājumus. Es domāju, varbūt varētu atvēlēt atsevišķu sektoru vai nodaļu šajā lapā tieši patērētāju aizsardzībai. Piemēram, kad produkts netiek piegādāts vai pakalpojums nav labs. Un es domāju, ka runājot par saīsinājumiem, nu to jādomā ir bijis līdz šim gāna. Varbūt mēs varētu jums aicināt turpmāk neizmantot šo SMAS. Varbūt atrodiet kaut ko patērētājiem draudzīgāku, ja nu šādu nosaukumu vispār vajag. Un es aicinu jūs atbildēt, Delī kundze, uz to, ko teica Tūnes kundze un uh, es. Paldies! Paldies Vantūnas kundzei! Jā, uzdevums nav viegls iesaistīt visus partnerus, visas iesaistītās puses sadarbībā ar komisiju. Pietiek paskatīties, cik plaši ir iekšējā kopējā tirgus likumdošana. Šeit tiešām iesaistīto ir daudz un tie ir ļoti dažādi, bet tomēr ir ir virzieni, kur mēs ļoti labi sadarbojamies. Protams, izmantot fórumu, lai sevi popularizētu, tas arī, arī par to var strīdēties, cik tas ir efektīvi. Un mūsu ideja, vai ja mēs runājam par to, ka mēs esam pilsoņu, uh, vai kalpojam pilsoņiem, tas nenozīmē, ka mēs neskatāmies uz to, kāds atbalsts vajadzīgs biznesam, tiem, kas strādā tieši biznesā. Un mums ir jāizpētī kā mēs labāk varam sniegt konsultācijas arī uzņēmējiem, biznesmeņiem, bet šis jautājums mums vēl ir jārisina. Mums ir jārunā tirzniecības, rūpniecības kamerām, ar dažādiem mm, paneļdiskusiju dalībniekiem un tā tālāk. Un šeit nav vēl skaidrības par daudzām lietām. Un vēl par vienkāršošanu un nosaukumiem, arī šeit ir daudz neatrisinātu lietu. Protams, svarīgākais ir portāla saturs, bet ja mēs gribam sasniegt lielāku cilvēku skaitu, mums būs jāvienkāršo procedūra. Mums ir paredzēts tikai viens telefona numurs, tikai viena ēpasta e adrese, un izmantojot šo vienu adresi, jūsu sūdzība vai, vai, vai ieteikums vai kas nonāks tur, kur tam jānonāk. Un šis saīsinājums SMAS, nu tas nav tāds, tā nav preču zīme vai nosaukums tā šaurajā nozīmē. Uh, Tas ir vienkārši mm, pašreizējs tāds nu, saīsinājums, un tas pēc kāda laika pazudīs, es apsolu. Bet šobrīd mēs to izmantojam, lai cilvēki zinātu, ka tie esam tieši mēs, ar ko viņi sadarbojas, nevis kaut kas, kam nav konkrēta nosaukuma. Paldies, bet es ņemšu vērā jūs teikto. Paldies, Delī kundze, par jūsu tādu atklāto valodu un jūsu, tas kritika, ko jūs dzirdējāt, tā bija visnotaļ konstruktīva. Un es paļaujos uz to, ka jūs arī pieiesiet konstruktīvi, reaģējot uz to un vienotā tirgus aktā būs virkne patērētājiem draudzīgu priekšlikumu un iniciatīvu, un dalībvalstis tiks aicinātas uh, nāk klajā ar priekšlikumiem, dažādām rīcības programmām. Šeit tiešām iespējām sadarbības iespēju netrūks. Liels paldies jums vēlreiz! Un es gribētu vēl atgādināt kolēģiem, ka pēcpusdienā mēs tiekamies telpā 4Q2 pulksten trijos. Atvainojos 4Q1 un es ceru, ka jūs arī nāksiet un tiksieties ar dalību valstu parlamentu pārstāvjiem, bet rīt mēs turpināsim strādāt un iespējams, ja kā ar visiem papīriem būs jānāk atpakaļ uz šeieni. Rīt mēs no 9 līdz 10 tiksimies ar Barņiekungu, bet 10.15 sāksim balsot. Lūdzu, neaizmirstiet balsošanas kartes. Paldies!